tikt īstenotas. Liels paldies par visām jūsu atbildēm un paldies visiem, visu komiteju pārstāvjiem. Tā bija ļoti interesanta jautājuma un atbildes sērija. Tagad ir 5 minūtes. Un es uzstāju, ka laiks ir jāievēro, jo mēs jau esam ievilkus laiku. Tātad 5 minūtes jums gala vārdam. Honorable members, chairs. Godātie deputāti, priekšādātāji kungi un kundzes. Jāsaka, esmu visai sagurus pēc šim trim stundām ar ļoti dzīvīgām diskusijām, bet tas bija ārkārtīgi interesanti dzirdēt jūsu jautājumus un uh, ārkārtīgi laipni, ka devāt man iespēju paust arī savu viedokli. Kā jau teicu, es neesmu ierēdnis, esmu politiķa, un tāpēc varbūt dažas no manām atbildēm jums nešķita pietiekami detalizētas vai tehniskas. Bet es vienkārši gribēju jūs informēt par to, kas es esmu, kāda esmu, kādi mani viedokļi, uzskati par konkrētiem jautājumiem, kas ietilpst manā kompetenču lokā, strādājot pie tiesiskuma, patērētāju un dzimumu līdztiesības esmu tagad tik samulsusi un apjukusi šis uzklausīšanas beigā, ka es pat aizmirsu savu lapu, kur man bija uzrakstīti gala vārdi, un tagad nu man nākas visus atcerēt no galvas šeit uz vietas, un tāpēc esmu pārliecināta, ka kaut ko noteikti aizmirsīšu. Bet vienu lietu nedrīkst aizmirst, kas uzskatāms par ļoti būtisku, respektīvi. Ja nu jūs mani apstiprināsiet šai amatā, un es varēšu kļūt par komisāru šim ļoti svarīgajām kompetencēm un jomai, un šo jomu darbību pilnīgi noteikti skars ikvienu Eiropas Savienībā, tad tādā gadījumā būšu ļoti atvērti jebkurām tālākām diskusijām par šīm lietām, kas mums visiem interesē. Un ļoti priecāšos, ja varēšu ar jums visiem sadarboties un es patiešām ceru, ka šī sadarbība attiecīgi vainagosies ar panākumiem pavisam drīz jau un nāks visiem par labi. Liels paldies! Un liels paldies arī par to jauko atmosfēru, ko nodrošinājāt šajā telpā. Jāsaka, to pat, uz to pat nebija cerējusi. Muchas, muchas gracias. Liels paldies. Jaurovs kundze un dodu vārdu pa minūtei katram tātad uh, no komiteju priekšsēdētāju puses, kas piedalījās šajā sēdē. Tādā pašā secībā, kādā mēs uzdevām, kādā uzdevām jautājumus. Vispirms Svobods kungs uz minūti. Paldies, Jūros kundze. Es gribētu jūri komitejas vārdā, juridiskās komitejas vārdā teikt, ka mūsuprāt mums ir pietiekam daudz informācijas un atbilžu, lai mm, pārietu uz šīs procedūras vērtēšanas fāzi. Ar lielu interesi noklausījos jūsu viedokli par starptautisko privātiesību un patērētāju aizsardzības jautājumiem. Un tikai viena piezīme par organizāciju būs novērtēšanas uh, sanāksme 6.30 ASP 5G3 telpā un aicinu juridiskās komitejas koordinators pulcēties šai pašā telpā pulksten 6.00. Tas ir viss no manas puses. Uh, uh, on behalf of the Libe Committee. Libe komitejas izdzīvojušo lodu, locekļu vārdā es varētu teikt, ka šī, šis darba cēliens bija ārkārtīgi uh, saistošs. Bija prieks redzēt, ka jūs esat gatavi koordinētā, koordinēt sastrādāties ar viceprezidentu Timermansu un arī datu aizsardzības, tiesu sadarbības jomā mēs pieņemam zināšanai jūsu atbildes par Eiropas arestorderi, Eiropas prokuratūru un varētu teikt, ka tā, ir problēma, tā arī ir problēma, jo jums ir pārāk daudz, varbūt darbu un domāju, ka mani ka mani, manas komitejas locekļi pamanīja, ka jums ir ļoti daudz darba un ka visiem ir jāstrādā kopā, un mēs to strādāsim, izvērtēsim jūs atbildes rūpīgi, un no mūsu puses sakām paldies arī par datu aizsardzības jautājumu aplūkošanu. Komitejas locekļi aplūkos šīs atbildes un koordinātori pieņems galīgo lēmumu. Paldies par jūsu atbildēm! Paldies, Jūros kundze, par jūsu laiku un uh, jūsu atbildēm. Jūs jau teicāt, ka esat politiķe. Mēs visi esam politiķi, un kā politiķi mēs nevienmēr varam atrast kopīgu valodu, bet visi esam viensprāts, ka demokrātija ir laba lieta, tāpēc es satikšos ar savus komitejas locekļiem, un viņi nolēms, vai viņu atbildes bija, vai es viņu saņēmu pietiekami apmierinošas atbildes uz patērētāju lietu jautājumiem. Manas komitejas jautājumi varbūt ne, nevienmēr ietilpa manas komitejas kompetencē, jo viss šī situācija ir sarežģīta, un es domāju, ka ņemot vērā jomas sarežģītību, varbūt, ka piedalīsies apsvērdē arī cits komitejas, bet mēs tagad demokrātiskā ceļā lemsim par to, vai deputātiem um, bija pietiekamās atbildes. Un paldies par jūsu laiku. Un visbeidzot, uh, gribētu teikt, ka no sieviešu līdzsacības komitejas viedokļu mēs arī pieņemam zināšanai jūsu paziņojumus un atbildes. Šī komisija komiteja ir ļoti prasīga, un mēs turpināsim būt ļoti prasīgi visā savā pilnvaru laikā, jo 52% Eiropas iedzīvotāji ir sievietes, un mēs nevaram pieņemt situāciju, kad mēs dzīvojam netaisnīgās nevienlīdzības apstākļos. Mūsu darbs, vērēs, vērtēšanas darbs notiks kopā ar citām komitejām, un es ceru, ka mēs sadarbosimies arī uz priekšdienām, un tam būs vēlamie augļi kas nāks par labu Eiropas Savienības sievietēm. Lielas paldies! Damos por finalizada la comisión. Muchas gracias. Visbeidzot, paldies visiem klātesošajiem par pacietību un pie līdzdalību.